esat jau saņēmuši protokolu vai ir kādi komentāri par protokolu, ko esat saņēmuši? Nē, komentāru nav. Tādā gadījumā mēs esam pieņēmuši protokolu. Un tagad došu vārdu Rebēroj Kastro kungam. Merci, madame la présidente. Par procedūru. Paldies, priekšsēdētāji.